pieņemtiem, ja 24 eh, stundu laikā vismaz viens politiskās grupas locekļi vai 40 deputāti nesniegs iebildums. Un eh, šo tekstu redakciju jūs varat.